vīzijai piebildīties arī realitātē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs būs Mārtiņš Šulcs uz piecām ar pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Ir uh, jāatcerās, ka ir bijušas arī smagākas krīzes. Es uzskatu, ka mēs uh, nedrīkstam šeit lolot ilūzijas. Šī Eiropadome ir uh, vēsturiska bet eh, tā ir vēsturiska tāpēc, ka tā izšķir šīs eh, savienības nākotni. Šonadēļ izlasīju kādu interesantu teikumu kādā uh, Vācijas uh, laikrakstā. Šis laikraksts raksta, ka tirgi neusticas Eiropas Savienībai, jo tie vairs netic Eiropas Savienības rastajiem risinājumiem. Cilvēki Eiropā pilsoņi un pilsonis Eiropā neusticas Eiropas Savienībai, jo viņi vairs negrib, lai valdības viņu vietā meklētu risinājumus. Mēs atrodamies ļoti smagā krīzē. Mēs esam Eiropas projekta uzticības trūkuma krīzē, un katram ir tādas krīzes, kādas eh, šis cilvēks ir nopelnījis. Ir jautājums par to, vai mēs vēlamies eh, rast eh, drosmīgus risinājumus, vai arī mēs uh, Vēlamies vienkārši aiz gļēvulības atteikties no jebkādiem risinājumiem. Es eh, gribētu teikt, ka bieži vien risinājumi ir nepopulāri. Es vēlētos citēt kādu teikumu, par kura pareizību esmu pārliecināts. Mums nav vajadzīgs mazāk Eiropas, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Mums ir vajadzīgs vairāk drosmes pārvarēt krīzi ar Eiropas līdzekļiem kāpēc mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Šajā padomē ir jādomā par divām lietām. Pirmkārtām valstu un valdību vadītājiem ir eh, jānodrošina tīrzniecības nodrošināšana valstīs, lai nebūtu tā, ka tikai valstu un valdību vadītāji risina jautājumus. Pašlaik ir 43 uzņēmumi kuru apgrozījums pārsniedz tādas valsts kā Polija gada budžetu. Tas nozīmē, ka šo uzņēmumu vadītāji ir tikpat vai pat vēl spēcīgāki nekā Polijas premjers. Šie cilvēki lemj par e, šo cilvēku likteni šajā kontinentā. Un e, tāpēc mums ir jādomā par citiem jautājumiem, par e, ko ir vienmēr jādiskutē. Mums ir jāatcerās, ka, piemēram, Ekofin padomē ir uh, ļoti precīzi jādomā par eh, reitinga aģentūru lēmumiem. Ir jāsaka, ka šie lēmumi iespējams nav saprātīgi, un tie, kas vēlas iegūt šo ekonomisko varu, mums ir īsti jāsaprot, kas īsti ir šie cilvēki, kas aiz viņiem stāv, kas īsti maksā reitinga aģentūrām par šādu reitingu izstrādi. Gal galā viņi nestrādā par algu, viņi vēlas iegūt kaut kādu labumu par eh, to, ka viņi aizstāv savu pārstāvāmo intereses. Ir jānodrošina valstiska, demokrātiska tirzniecība. To var darīt tikai esot vienotiem. To jūs varēsiet izdarīt tikai tad, kad jūs darbosieties kopā. Vieni jūs to nepanāksiet. Eiropā dzīvo 7,8% no visas pasaules iedzīvotājiem šajās 27 dalību valstīs. Līdz 2050. Eh, gadam saskaņā ar statistiku vēl 4% dzīvo šeit. Pārējie šīs eh, pasaules iedzīvotāji neskatīsies tikai uz Eiropu. Ir ļoti spēcīgas ekonomikas uz šīs zemeslodes. Tās negaidīs, eh, kamēr Eiropa eh, sadalīsies mazās daļiņās. Ja kāds domā, ka varēs eh, izdzīvot viens, ja tas mēģinās stāstīt šo renacionalizācijas politiku saviem iedzīvotājiem, tad tas īsti nesaprot, eh, kā darbojas pasaules konkurence. Mums ir jādomā par ekonomiku, par finansēm, par valūtas politiku. Mums ir jāapvienojās, jums, jums ir vajadzīga kopīga griba. Visspēcīgākā tautsēmniecība pasaulē, tai ir jābūt Eiropai, ir jānodrošina solidaritāte. Galu galā spēcīgi pleci ir daudz labāki par vājiem pleciem. Tas nozīmē, ka mums ir, piemēram, jārunā par finanšu darījumu nodoklī. Tad, kad es dodos uz lielveikalu un pērku piena paku, es maksāju PVN, bet, ja es pērku kādu darījumu, tad, eh, vai kāds uzņēmums pērk kādu darījumu, tad nekas netiek maksāts. Tas ir nepareizi. Galu galā viss tas jau ir aprakstīts, visi līgumi mums ir uz galda. Vai nu mums tas izdosies, vai nu mums izdosies šād, panākt šādu vienotu Eiropu, mēs nedrīkstam šeit uh, vērsties pret citiem, paužot kā argumentus tikai savas jūtas. Mums ir jādomā par to, ka Eiropas vienotība ir briesmās. Ja Eiropas Savienība izgāzīsies kā transnacionāls projekts, ja tas eh, sadalīsies vairākos fragmentos, tad būs runa par daudz ko vairāk nekā par politisku savienību. Ir jāatcerās, ka uh, 20. gadsimta problēmas, kas šo kontinentu un visu pasauli iedzina šausmās, atkal atgriezīsies. Eiropas Savienība ir liela